miljonu eiro plāšu programmu, kas palīdzēs stiprināt Filipīnu tieslietu sistēmu. Paldies! Paldies komisāram Dalī! Ir iesniegti septiņi rezolūcijas projekti, līdz ar to esam beiguši debates. Par šo jautājumu balsosim pēc tam, kad debats būs beigušās. Un tagad nākamais jautājums - mazākuma tautības stāvoklis Irānā. Vispirms es došu vārdu teksta autoriem. Paškas kungs, vienu minūtu, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisār. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Irānas politiskie pārstāvji neievēro starptautiski atzītas cilvēktiesības attiecībā uz etniskām minoritātēm, kas cieši no radikālām islāmistu politikām šajā valstī. Es aicinu Irānas iestādes a, ievērot minoritāšu tiesības, izmantot savu valotu privātās komunikācijā un arī sabiedrībā un ļaut minoritātēm pieturēties pie saviem reliģiskiem uzskatiem, pārtraukt diskrimināciju un šo minoritāšu sodīšanu. Tas ir svarīgi, jo, lai gan Irānas iestādes ir uh, augstprātīgs un varbūt neieviesīs izmaiņas tagad, bet viņām būtu jāzina, ka mēs viņas vērojam, visa pasauli viņas vēro. Un nākotnē tās sauks pies atbildības par šādām augstprātīgām politikām pret minoritātēm. Paldies! Paldies, Paškas kungam, un tagad tavāriš kungs divas minūtes. Muito obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir tāds bažas radošs jautājums. Minoritāšu stāvoklis Irānā ir smags un paliek aizvien smagāks. Politiskā situācija valstī ir diezgan sarežģīta, jo, ja mēs runājam par vairākumu, arī vairākumtiesības tiek ierobežotas, tiek liektas, piemēram, tad, kad viņi balso vēlēšanās, rezultāti tiek vienkārši viltoti Bet situācija ir vēl sliktāka, ja jūs piedarat pie minoritātes, jo tad jūs varat nonākt cietumā uz ilgu laiku, un arī situācija šajās grupās ir daudz sliktāka. Tieslietu sistēma ir pilnīgi neobjektīva attiecībā uz šīm minoritātēm, un minoritātes pret minoritātēm attiecas vēl sliktāk nekā pret sievietēm Irānā. Uh, Un arī šo minoritāšu skolas ir daudz sliktākas nekā parastās skolas ir. Tātad situācija ir smaga, rada lielas bažas. Nāves sodu pielietošanas biežums kļūst lielāks, cilvēki tiek sodīti, piemēram, par savu seksuālo orientāciju. Jauni, pavisam jauni cilvēki, jaunieši tiek sodīti ar nāves sodu. Mēs gribam aicināt Irānu beigt šīs prakses un mainīt attieksmi pret minoritātēm. Tomēr mēs varam tikai cerēt, ka Irānas valdība mūs uzklausīs. Tomēr svarīgi ir tas, ka viņi vismaz padomā par to, ko viņi dara. Un kad ne, šīs prakses nav atbilstošas. Irānas režīms zāģē zarus, kura paši sēž, jo ignorē minoritāšu tiesības pašlaik Irānai. Un man ir sajūta, ka kādu dienu šīs minoritātes arī gāzīs valdību. Paldies, un tagad Kaisers kundze. Merci, le... Paldies, priekšsēdētāji. Irānijas iedzīvotāji tikai 5% sastāvāja persiešu tautības, pārējie 50% ir citas tautības. Un ANO komiteja pret eh, diskrimināciju 2008. gadā jau norādīja, ka šeit ir minoritāšu izslēgšanas fenomens, un šie minoritāšu pārstāvji ir tik daudz, tur ir ārābi, tur ir azerbaidžāņi, tur ir turki, kurdi, un arī turkmeņi, tās ir lielākās tautības. Uh, Un mēs ļoti bieži runājam tikai par arābiem, bet īstenībā tā ir tikai viena neliela minoritāšu daļa un problēma attiecīgi. Tad, um, mm, 2006. Mm, gada aprīlī un tālāk š, notiek manifestācijas Rezultātā ir bijuši 15 cilvēki nogalināti, 10 ir no, jānoti. Tātad šeit ir gadījumi, nāves gadījumi un ievainošanas gadījumi šajās manifestācijās, un ir daudz cilvēku, kas ir ieslodzījumā. Un jāsaka, ļoti grūti ir savākt informāciju par ieslodzītajiem, jo šeit ir tāds Um, draudzīgais tīkls, ar kur mēs iegūstam šo informāciju, bet um, mēs zinām, ka ir cilvēki, kuriem ir nepieciešama taisnīga tiesa, un tā ir, tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Vielen Dank, Frau Kollegin de Kaiser. Paldies, de Kaisers kundzei. Šāks kungs, pusotru minūtu lūdzu. Thank you, President, Commissioner and colleagues. Komisāru kolēģi, Mēs pavisam droši varam teikt, ka visus irāniešus apspiež un pret viņiem valsts pielieto vardarbību. Šī drūmā īstenība nevar stāties uh, sarunu par ātomu jautājumiem vietā, kas eh, šī saruna sāksies nākošnedēļ. Ir skaidrs, ka izmaiņas Irānā būs un tās nāks no cilvēku vidus. Cilvēktiesības ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un tās nevar iemainīt, piemēram, pret nu, atomu programmu. Šeit īpaši būtu jārunā par etnisko minoritāšu situāciju, jo tās diskriminē, iebiedē, demonstrantus ieliek cietumā un viņus tiesā pilnīgi neatbilstoši starptautiskajiem standartiem. Un visi zina, kā izturas pret cilvēkiem cietumos. Bieži tie tiek mocīti, nogalināti, izvaroti. Šīs prakses mums ir jānosoda, jo mēs uzskatām, ka cilvēktiesības ir universālas. Vēl mēs aicinam Irānas iestādes pieturēties pie pašu teiktā, pie pašu apņemšanās, piemēram, kā konstitūcijā ir teikts. Irāņu sievietes bieži saskars ar dubultu diskrimināciju kā minoritāšu pārstāvis un arī kā sievietes. Mēs aicinam Irānas iestādes atbrīvot visus aktīvi, aktīvistus, kas aizstāv minoritāšu tiesības, un aicinam Irānas valdību ievērot minoritāšu tiesības, piemēram, izmantot savu valodu, nodrošināt arī izglītību šajās valodās, kā teikts Irānas konstitūcijā. Dank, Frau Kollegin Šāke. Paldies, Šākas kundze. Korhals kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Tagad ir pagājuši divi gadi kopš tika nogalināts Fācija kungs tikai tāpēc, ka viņš uh, bija kurdu minoritātes pārstāvis. Uz četriem gadiem vainīgais tika ieslodzīts cietumā. Kāds cits cilvēks 2009. gadā tika ap, apcietināts un apsūdzēts smagos noziegumos. Starptautiskā, starptautiskajā mērogā šād, viņam ir izvirsīts sots, par ko citās valstīs vispār nevienu nesoda. Arābi, kurdi un citas mazākuma tautības eh, netiek ievērotas, viņi ir ļoti maz pārstāvēti parlamentā, un viņi arī nespēja īstenot savas, uh, savas tiesības, un līdz ar to pastāv milzīgi pārkāpumi. Paldies Korholas kundzei, un tagad vēržiet skundz pusotra minūte. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Dažas, gadus atpa, dažas dienas atpakaļ, kurdi atzīmēja mm, otro gada dienu pēc mm, nogalināšanas un attiecīgi šī cilvēka nogalinātājs vairākas e, tika notiesāts uz vairākiem gadiem cietumā, tad te ir daudzi ahvāzī minoritātes pārstāvji, kas atrodas ieslodzījumā. Mums ir jāaizsargā minoritātes, mums vajadzētu nosodīt un nogalināšanu pret, kas vērsta pret minoritātēm šajā valstī. Šeit ir gan Azerbaidžāna, gan kurdi, gan baloči. Tur ir ļoti daudz dažādas minoritātes, un viņi nedzīvo labi. Ir ļoti daudz nāvesodi, to skaits palielinās, un ļoti bieži ar nāvesodu tiek sodīts nepilngadīgas personas. Un par to ir arī rezolūcija. Irānas varas iestādes neko nedara, nekādi nereaģē. Un vēl mums ir jārunā par citām lietām. Piemēram, Leilas Zanas eh, notiesāšana Viņa ir Saharova balss ieguvēja. Paldies. Ko iepaņemšu? Vačehovska kungs. Priekšsēdētāji, liels paldies! Žēl, ka Irāna valsts, kurā ir tik ilga un skaista vēsture un kultūra, svarīga valsts, šodien šo valsti pārvalda tāds režīms, kas neievēro nekādas pamatiesības. Šim režīmam ir lielas atomu ambīcijas, un šis režīms apspiež kristiešus un arī citas etniskās minoritātes. Mums uz to ir jārēģē. Daudz jau mēs nevaram darīt, jo Irānas iestādes neuzklausa kritiku, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pārtraukt kritizēt. Mums visu laiku ir jācenšas atkārtot un teikt, ka mēs necietīsim šādu uzvedību. Mums ir jāatbalsta Irānas opozīcija, un tas ir tas, kas mums ir jādara, lai izdarītu spiedienu uz Irānas režīmu. Paldies Vaicekovska kungam. Autori ir beiguši izteikties, tagad politisko grupu vārdā izteiksies deputāti. Vispirms pasaut kungam vienu minūtu. Pasaut kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, Irāna bieži vien tiek uztvertā monolīti, kā šītu valsts, bet Irāna ir valsts, kurā dzīvo daudz tautu, daudz tautu, kurā ir arī daudzas reliģijas. Tur ir kristīgās minoritātes, kurām klājas zinā, diezgan labi, taču ir cits minoritātes, kuras tiek eh, vajāts, piemēram, asīrieši vai ar, armēņi, kristieši, šītu musulmaņi to visu vada, un viņiem ir ļoti īpašs vadības stils. Un tāpēc mums ir jāuztver Irāna ar visu tās daudzveidību un jārūpēs par to, lai reliģiskā daudzveidība tiktu aizsargāta. Un pretēji iepriekšējiem runātājiem es uzskatu, ka būtu saprātīgi regulāri runāt ar Irānu To mēs esam darījuši ar Austrumu bloku. Šodien gal galā Vidus Eiropa un Austrum Eiropa ir brīva, un kādu dienu būs arī brīva Irāna, kur dzīvos daudzas tautas, daudzas reliģiskās kopienas, kas uh, mierīgi kopā sadzīvos un būs mūsu partneri. Paldies! Dank, Posselt, jetzt... Paldies, Paselt kungam, un tagad Ojulāns kundze vienu minūtu, lūdzu. Priekšsēdētāji. Minoritāšu tiesību pārkāpumi Irānā nav nekas pārsteidzošs. Cilvēktiesība situācija ir katastrofāla, par to ir ziņots, un par to Eiropas parlamentā vairāk kārt bijušas debats. Mēs mudinām Irānu izskaust visas diskriminācijas formas un atļaut uh, biedrošanās, pulcēšanās un reliģiskās brīvības īstenošana, atļaut, atbrīvot aktīvistus no cietuma. Taču mēs zinām, ka mūsu lūgumi netiks ņemti vērā, tā kā tas jau ir bijis vairākus gadus. Tā vietā es gribētu Eiropas Savienību mudināt iesaistīties dialogā un sadarbībā ar Irānas opozicionāru grupējumiem un uh, cerēt, ka viņu darbs palīdzēs gāzt pašreizējo fundamentālo režīmu. Uh, Pārmaiņas Irānā droši vien nāks no šīs valsts iekšienes, bet mums būtu jāizmanto iespēju, lai demokrātiski noskaņotajiem uh, Irāņiem palīdzētu šo procesu pātrināt. Paldies! Paldies, Aljolans kundzei, un tagad Grabačika kungs, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Irāna ir valsts, kur vardarbība un cilvēktiesību neievērošana ir kļuvusi par politisku ieroci. Šeit ir arī naids pret kristiešiem, kas ir vajāti daudzu gadu garumā. Un nav viegli būt par kristieti vai katoli Irānā. Ļoti viegli var zaudēt pat eh, savu dzīvību. Un Eiropas Savienība ar kristietiskām vērtībām ir, ir ir pienākuma aizsargāt šos cilvēkus, šos kristiešus, kas dzīvo Irānā. Un mums jāpasvītro, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uz savu reliģiju, tā ir pamatiesība. Un mēs varam noskatīties uz to, kas notiek Irānā. Un tāpēc es aicinu Eiropas komisiju darīt visu, ko var, lai aizsargātu kristiešus Irānā. Paldies. Paldies Grobačika kungam. Un Tagad Silvestras kungam došu vārdu, lūdzu. Il sistema giudiziario della Repubblica Islamica del Paldies. Tiesiskā sistēma Irānas Islāma Republikā ir bijusi nosodīta vairākas reizes, un ir 6000 gadus ilgs cietumsots, ko ir piespriedušas varas iestādes. Ļoti grūti ir arī atrast informāciju par mazākumtautībām, jo cilvēktiesību aktīvistiem netiek ļauts vākt informāciju Irānas Islāma Republikā. Tāpēc informāciju iegūt ir grūti, bet eh, neraugoties uz to, tomēr mēs zinām par tendenci mēs zinām par to, ka mazākumu tautības un grupas tiek apspiesti. Tīpaši es gribu runāt par kristiešiem, kas tiek vajāti arī. Es nedomāju, kāpēc mums, ka mums vajadzētu baidīties no šīs lietas pieminēšanas. Šeit darbojas dažādas islāma formas, ne tikai šītu islāms, ir arī citi novirzieni, un, bet arī kritieši arī ir nelegāli. Paldies, un tagad brīvais mikrofons. Es gribētu lūgt jūsu sapratni. Uh, Diemžēl pārāk daudz deputāti ir pieteikušies runāt brīvā mikrofona procedūras laikā. Visiem nevarēšu dot vārdu. Sonītis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam, kā tiek pārkāptas pamatiesības nekaunīgā veidā, un tas notiek jau daudz gadu garumā Irānā Tiek pārkāptas gan politiskās, gan sociālās eh, pamatiesības. Cilvēki, kas ir demonstrācijās atbalsta cilvēktiesību jautājumu virzīšanu, tie tiek apspiesti, Irāna izmanto arī nāves sodu, ļoti bieži tiek piespriezt nāves sods, un tas nozīmē, ka ļoti daudzi šīs valsts pilsoņi ir nepārtraukti apdraudēti ir eh, šāda attieksme gan pret mazākumu tautībām, tās tiek eh, arestētas, šo tautību pārstāvi tiek arestēti un nogalināti, un mums eh, vajadzētu atgādināt starptautiskajai sabiedrībai par šo situāciju, vajadzētu griezties pie Irānas iestādēm, lai tās groza savu konstitūciju, lai pilnībā tiktu respektētas cilvēku tiesības. Un mēs esam atlikuši vizīti uz Irānu divas reizes, un tas nav pareizi. Paldies Sonikungam. Kretū kundze vienu minūtu, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka mums vajadzētu sūtīt ļoti skaidru, ļoti stingru vēstījumu Irānas valsts iestādēm. Irānas varas iestādēm vajadzētu nekavējoties anulēt nāves sodu, kas ir piespriests arābu um, minoritātei, ka drīz šis nāvisots tiks izpildīts. Ir jātiesā godīgā veidā un jāsniedz informācija šo cilvēku ģimenēm, un mums arī ir jāaptur spīdzināšana aizturēšanas centrā un jāveicina izmeklēšana, un vēl var, varas iestādes varētu uh, Uh, apturēt nāvisodu izpildi un etniskās minoritātes arī būtu jāaizsargā nevis jāvajā. Paldies, Gratū kundze, Vlasa kungs, vienu minūti. Predsedo, šī diskusija o právek meņu. Priekšsēdētāji, mēs spriežam par etniskām minoritātēm un šeit mēs varētu arī pieminēt arī Irāks nometnē esošo arābu tiesības. Tur atrodas 300 cilvēki drausmīgos apstākļos, antisanitāros ar nepārtrauktu vardarbību, un mēs varētu aicināt eh, Eštons kundzi, augsto pārstāvi Eiropas komisiju, rīkoties šajā situācijā, meklēt risinājumu sakarā ar šo te nometni. Paldies Vlasaka kungam. Mm, tagad Ježvieckas kundze vienu minūti. E, dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ļoti saržītā situācija ar mazākumtautībām ir saistīta ar ticības brīvības ierobežojumiem šajā valstī. Deputāti, kas runāja šajā diskusijā, vairāk fokusējās uz mazākumtautību vajāšanu. Es negribētu atkārtoties, tomēr gribētu pasvītrot, ka mani īpaši skar tas, ka nāves sots tiek piemērots ar attiecībā uz tām personām, kas ir mainījuši savu reliģisko piedarību, uzskat, ka tas ir ļoti brutāli. Un tas ir ļoti nekaunīgs pamatiesību pārkāpums. Kolīgina Jacejevska. Paldies kolēģei un brīvā mikrofona procedūras noslēgumā izteiksies Skinov kungs. Lūdzu, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Dekaizers kundzei bija taisnība. Viņa teica, ka te nav vienkultūra sabiedrība Irānā, te ir, eh, lai gan tā ir eh, Islāma republika, kā jau es teicu, un kā, kā teica citi, ļoti bīstami ir būt par minoritāti, gan etisko, gan mm, reliģisko. Irānā eh, mums vajadzētu atbalstīt universālu pieeju attiecībā uz visām grupām un šīs mazākuma grupas ir ļoti dažādas. Tās, kuras mēs zinām, mēs varam identificēt ļoti ātri, bet ir arī tādi, kas ir pārveidojušies, konvertējušies no vienas reliģijas otrā. Arī te ir ļoti liels neskaidrības, milzīgs risks, varbūt pat lielāks nekā tas, kam tiek pakļauti mazākumtaustību pārstāvi, kuras mēs zinām. Uh, Mums jārunā par etniskām minoritātēm, eh, Sīrijas kristieši un citi. Šeit ir arī jāpievienot šīs grupas mūsu paziņojumā. Paldies, Skinner kungam! Brīvā mikrofona procedūra ir beigusies, un eh, debašu beigās dodu vārdu komisāram Dalīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Kā jau te izskanēja, Irāna ir, uh, Irānā ir milzam daudz dažādu tautību pārstāvju, un etniskās minoritātes veido gan vismaz 40% no visiem iedzīvotājiem. Galvenās etnolingvistisko minoritāšu grupas ir azerbaidžāņi, kurdi, baloči, arābi, turkmeņi, puštuni, armēņi, grūzīni, asīrieši un ebreji. Viņa galvenokārt dzīvo perifērijās un tālu no varas centra Teherānas neraugoties uz konstitucionālajām garantijām, kas tiem dod kā līdztiesību, cilvēki, kas piedar pie minoritātēm, cieš no virknes diskriminējošu likumu un prakšu. Viņiem tiek konfiscēta zeme un īpašums, viņiem liedz amatus, valsts, valsts amatus, tāpat tās ir arī dažādi ierobežojumi attiecībā uz sociālām kultūras, lingvistiskajām un reliģiskajām brīvībām, un uh, Tas viss beidz ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti bieži cilvēki tiek eh, par savu pārliecību sodīti ar cietumsodu, tiek negodīgi tiesāti, negodīgi izturēšanās ir pret politieslodzītajiem, daži izcieš dažādus miesas sodus un uh, pat tiek sodīti ar nāvi. Ļoti bieži uh, iedzīvotāji, kas pārstāv etniskās minoritātes, arī nevar baudīt dabas resursu dotos labumus, kā piemēram Orumjēnas ezera baseinā dzīvojošie azerbaidžāņi vai, teiksim, tie, kas tie arābi, kas Ahvazā ne, negūs nekāds labums no ienākumiem no naftas. Pagājušā gada 20. novembrī Eiropas Savienība pauda bažas ANO līmenī, un eh, tas viss ir iekļauts eh, ANO ģenerālās asamblējas rezolūcijā. Eiropas Savienība darbojas eh, sav, pēc savu darbojas pēc savas labākās sirdsapziņas un ir ļoti ieinteresēta, lai cilvēktiesības un minoritāšu tiesības visā pasaulē tiktu ievērotas. Irāna joprojām mums sagādā milzu bāžas, tāpat kā citās valstīs mēs cekojam līdz represijām un uh, diskriminācija, kas balstās uz uh, dzimumu pārliecību, ticību un etnisko identitāti. Padomas secinājumos Eiropas Savienība ir asi nosodījusi represijas Irānā. Mēs esam izmantojuši un joprojām izmantojam visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai veicinātu apziņu un aicinātu Irāni ievērot uh, vienlīdzības un nediskriminācijas principus. Mēs tāpat rīkojamies arī visos citos gadījumos. Augstā pārstāva personīgi un Eiropas Savienība ir eh, nākuši klējā ar paziņojumiem un deklarācijām par etnisko un reliģisko neiecietību Irānā un ir eh, dažos gadījumos arī īstenojuši protesta akcijas. Piemēram, 2011. gada jūnijā Eiropas Savienība īstenoja protestu Teherānā protestējot pret eh, četru kurdu izcelsmes īrāniešu sodīšana ar nāvi. Eiropas Savienība ir arī dziļi nobežījusies par diskrimināciju un uh, reliģisko minoritāšu apspiešanu. Eštons kundze ir nākus klajā ar vairākiem paziņojumiem attiecībā uz Bahari minoritātes tiesībām. Eiropas Savienība ir atvērta apspriest cilvēktiesību jautājums ar Irānu un tā ir arī nolēmusi īstenot uh, mērtiecīgus restriktīvus pasākums pret individiem, kas ir tiešā vai netiešā veidā atbildīgi par represijām. Un šobrīd uh, šāde, šādā melnajā sarakstā ir iekļaut 78 cilvēki. Paldies! <clears throat> Dank, komisār. Paldies komisāram Dalīkungam ir iesniegt septiņi rezolūcijas projekti, debats ir beigušās un tūlīt notiks arī balsojums par